Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas rūpniecības atlapšana, ņemot vērā pašreizējās grūtības. Tas ir komisijas paziņojums. Došu vārdu komisāram Tajānī. Grazie, signor Presidente, randato. Paldies, priekšsēdētāji es eh, biju pateikties referentē, jo man likās eh, ļoti efektīvs paveiktais darbs, lai apliecinātu to, cik eh, nozīmīgs, nozīmīga ir cieša sadarbība ar Eiropas parlamentu, turklāt, kurā es pats esmu strādājis 15 gadu garumā. Bet runājot par rūpniecības politiku, es domāju, ka ir jāpārdomā šis jautājums, un šī vakara debats ir ļoti svarīgs mums. Laimīgā kārtā. Pēc gadiem, kad Eiropa vairāk domāja par pakalpojumiem un finanses kā ekonomikas eh, si, eh, centru, Eiropa sāk aizvien vairāk diskutēt par to, cik eh, nozīmīgas ir konkurētspējīgas modernas rūpnieciskas sistēmas. kuras um, ir ar nozīmīgu lomu globalizācijas procesā. Izaugsme, kas var nodrošināt darba vietas, kas var palīdzēt mums um, pārvarēt krīzi. Lūk, tāpēc Eiropas komisija kopš um, tā strādā pie uh, Eiropas Savienības politikas 2020 veido modernu rūpniecības politiku, ne tādu politiku, kāda bija pirms 20, 30 gadiem, bet lai mēģinātu atgūt to, ko mēs esam zaudējuši pēdējos gados. Diemžēl šobrīd dati par rūpniecisku eh, ražošanu apliecina eh, aizvien samazinājumus un ir zemāki par 2008. gada skaitļiem. Protams, atšķirības ir gan starp dalību valstīm, gan starp nozarēm, bet nav nekādu šaubu par to, ka grūtībās ir visa Eiropas rūpniecība. Tāpēc ir jādomā par nopietnām izmaiņām. Kā jūs zināt, es esmu organizējis pirms gada Briselē nozīmīgu pasākumu, kas bija veltīts rūpniecības politikai un izaugsmē. Mēs uzaucinājām Džorifkinu, lai pētītu um, modernās rūpniecības politiku un par to runātu. Un ir jāmaina taisa skaitā dalību valstīs attieksme, mēs nu, vērojam izaugsmī. Jāpiemin šeit tādas valstis - Slovākija 18,5%, Lietuva 8,5%, bet citas eh, Kīpra, Spānija, Itālija ir daudz sarežģītākā situācijā, pat vislielākā ekonomika Vācijām saskaras ar zināmām grūtībām šodien. Un 2012. gads bija ļoti grūts celtniecībai, mēbeļrūpniecībai, autobūvei, eh, eh, eh, plasmas nozarei, kuģu būvei, ķīmiskai rūpniecībai. Bet It īpaši es domāju par augsta līmeņa darba grupām, kas ir izveidotas autobūves tērauda. kuģu būves jomā un runājot pār nodarbinātību. kopīgais zaudētā darba vietu skaits rūpniecībā ir vairāk nekā 3 miljoni, vairāk nekā 10% kopā. 2012. gada 3. ceturkšņa skaitļi apliecina, ka darba vietu e, skaita zudums pieaug restruktūrāciju dēļ. Pēdējie 74 gadījumi, kas ir konstatēti 3. ceturksnī, nozīmēja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 74 tūkstoši darbvietu zaudējumus. Eiropas eh, Savienības eh, rūpniecība ir saistāma gan ar starptautiskās tirdzniecības palielināšanos, kas bija būtisks dzinējs spēks, kā arī iekšējā pieprasījuma samazināšanos. Ir jārīkojas un jārieģē ļoti strauji, tāpēc, ka ar globalizāciju rūpniecība tiek pārcelt uz citām pasaules daļām un pēdējo piecu gadu gaitā Ķīna par 7,5% ir palielinājusi savu rūpniecisko ražošanu. Eh, tā eh, pārsniedz Savienotās valstis un Eiropu. Tāpat arī no 17 līdz 16 eh, procentiem ir samazinājies. Comme je dis au début de cette intervention, qui fixe Preču noiet. Ir jānosaka skaidri virzieni atjaunot rūpniecību Eiropā līdz 20. Eh, gadam palielinot par 20% rūpniecisko ražošanu salīdzinām ar 15% šodien. Protams, šeit ir un ne tikai par skaitiem, bet arī ir jāveido politika, lai varētu šos mērķus sasniegt Komisija ir nolēmusi koncentrēties sešās jomās prioritārās, kas varētu ietekmēt gan jaunos iznirstošos rūpniecības sektorus, gan arī tradicionālos. Un šie seši, eh, šīs sešas nozares ir saistāmas ar bioekonomiku, ar um, tīrajiem transportlūdzekļiem, ar inteliģentajām enerģijas tīkliem, Un eh, parīt Grenoblē notiks eh, nozīmīga eh, sanāksme un Grenoble ir jāmin kā viens no avangārda centriem. Tāpat arī komisija ir izveidojuši ceļu karti, kas palīdzētu um, pieņemt jaunās tehnoloģijas. Šī ceļu karta tiks publiskota lai varētu palīdzēt veidot patiesas partnerattiecības starp Eiropas Savienību dalību valstīm un rūpniecību. Papildus šiem horizontālajām darbībām komisija seko tam, kā attīstās dažādas rūpniecības nozars, kurās ir paredzēti konkrēti da darbības plāni. Es pieminēju autobūvi, kur komisija ir pieņēmusi 8. novembrī E, darba plānu Kārs 21, lai varētu palīdzēt nodrošināt autobūves nozars e, noturīgumu un piedāvātu konkrētas darbības, lai e, ieteiktu struktūrālas izmaiņas būtiskas autobūvei. Tāpat arī tas attiec uz tērauda nozari, kam tiks veltīts augsta līmeņa apaļais galds, eh, kurš sanāks kārtējo reizi 12. februārī. Jūs visdrīzāk presē jau esat lāsījuši eh, to, cik nozīmīgs eh, šis pasākums būs piedalīsies Arcelor Mitālu un citi lieli uzņēmumi, būs vairāk Eiropas Savienības ministri, kur izteiksies par šo jautājumu. Un arī gribu sacīt, ka ir jā. Ja domā un grib pateikties parlamentam šeit par atbalstu, jādomā par nepieciešamību veidot konkurēt spējas padomu, kur tiktu diskutēta eh, rūpniecības politika. Tātad eh, rūpniecības, ehm, rūpniecības padome. Es mēģināju eksperimentēt šī temata Eh, sakarā un 9. decembrī es darba pusdienās uz Briselu uzaicināju visus rūpniecības ministrus, lai kopīgi varētu neformālā veidā, bet tikai ministrus un nevis vēstniekus lai varētu neformālā veidā apspriest e, rūpniecības jautājumus, ir tīpaši saistībā ar autobūvis krīzi un iespējams veidot Eiropas stratēģiju, lai e, pārvarētu šo izaicinājumu. un konkurētspējas, pa, uh, konkurences padome 10. decembrī mēs um, arī runājam par šiem jautājumiem un varēja tikt ņemti vērā ministru viedokļi, jo arī dažkārt šī padome izveidojas par zinām korepēru, jo nevienmēr ir klāt ministri un nav vienkārši pieņemt lēmumus politiskā līmenī, ja nav uh, dalību valstu politisko atbildīgo pārstāvju. Tāpēc es vēlreiz gribu pateikties parlamentam, kas eh, palīdz veidot uh, mums patiesu konkurētspējas un rūpniecības padomu. Tas man ir ļoti nozīmīgi, lai varētu veidot uh, mūsu eh, rūpniecības politikā. Arī es gribu pateikties parlamentam par to, ka šodien tiek organizētas šīs debatas ļoti nozīmīgas, ļoti interesantas eh, manā izpratnē. Es nevaru pētīt jaunu eh, rūpniecisko revolūciju, ja nav spēcīgas iesaistīšanās no parlamentu un mūsu līdzpilsoņu puses. Es domāju, ka tas ir pareizais risinājums, kādu kopā mēs varam izvērtēt stratēģiju modernai un zaļai reindustrializācijai mūsu uzņēmumu tīklā, un es domāju, ka mēs varēsim uh, šo izaicinājumu atrisināt, sasniegt 20% mērķi. Tas nav sapnis, bet tas ir konkrēts mērķis, kuru mēs esam spējīgi sasniegt. Tāpēc vēlreiz gribu pateikties Eiropas parlamentam par iesaistīšanos cīņā par jaunu rūpniecības politiku. Paldies, paldies, komisāri! Un tagad vārds runātājiem no politiskajām grupām un vispirms uz divām minūtēm no Tautas partijas Fransuāza Grostēta. Merci, merci beaucoup, madame la prezidente. Paldies priekšsēdētājiem. Mūsu priekšā ir ārkārtīgi plašs darba lauks. Runājot par Eiropas reindustrializāciju, mēs esam kopš 2008. gada zaudējuši 3 miljonu darba vietu. Metalurģija ir devusies uz Indiju, elektroniku uz Jā, Ķīļu, Koreju. Uh, Tāpat arī zāļu rūpniecība eh, pārceļas uz savienotajām valstīm, kodola nozara ir Ķīnā, un mēs konstatējam, ka šī rūpnieciskā krīze skar arī ārkārtīgi tehnoloģiskas nozares. Eiropas dezindustrializācija ir daudz iemesli, piemēram, metalurģija, kas ir būtisks rūpniecības sektors Eiropā. Eh, eh, tirgus kas ir pārāk eiropeisks, nav pietilkoši. Pasaules tirgus tāpat arī augstas izmaksas saistība salīdzinām ar konkurentiem, eh, augstākas vides prasības, un mēs saskaramies ar Ķīnas konkurenci, kas ir numur viens šajā tirgu un citām. Um, um, jaunietekmes valstīm. Un mums ir jādomā, ko darīt šajā situācijā. Pilnīgi noteikti mums ir jātīst tā pasaules standārtu, jāparedz strateģiskas investīcijas, un jāgūst kapacitātes to finansēt, tā skaitā pateicoties ar valsts atbalstu. Savienotās valsts Ķīna, Koreja to dara, kāpēc gan mēs to nevarētu darīt? Tāpēc būtu nepieciešams turpināt veidot noteikums par valsts palīdzību, lai varētu garantēt vienlīdzīgus apstākļus starp dalībvalstīm, tajā pašā laikā nodrošinot centienus kopīgām kopīgiem strateģiskiem mērķiem. Autobūvē mums ir jāpieliek visi pūliņi, ir jāpalīdz eh, autobūvis nozarei eksportēt. Mēs nevaram pieņemt to, ka Eiropas eh, Savienība būtu vis, eh, viens no atvērtākajiem tirgiem uz planētas. Un tomēr saskaramies ar grūtībām, lai piekļūtu trešo valstu tirgumu. Ir jāpārskata viss tirzniecības politika. Nedrīkst būt naiviem Un, komisāra kungs, es ceru, ka jums izdosies um, izveidot šo eh, rūpniecības konkurētspējas nozari. Tas būtu ārkārtīgi nozīmīgs solis. Paldies. Tālāk sociālistu vārdā nākošais runātājs to. Mēs atkal runājam par nepieciešamību atvesaļot Eiropas Savienības rūpniecību, jo šajā jomā pastāv liela recesija, apjomi krītas, liels bezdarbs, un tas rada bailes daudziem jauniešiem un daudzām ģimenēm. Komisāra kungs, eh, tas visur ir zināms. Krīze pieprasa griezumus, taupījumus un eh, darbinieku atlaišanu. Viņi pieprasa mums kaut ko darīt. Mums šobrīd ir jārīkojas aktīvi un kopā. Es domāju, ka neraugoties uz šiem apstākļiem, šādas iz, iestādes, vadošās iestādes izveidošana, kas nodarbosies ar sektorālo politiku attīstību, tas būtu kopīgs mērķis. Mēs nevaram visu atstāt krīzes ziņā, lai nozare sadumstalotos. Šeit ir nepieciešama arī banku un uzņēmumu iesaistīšanās privātu kapitālam. Nav konkrēti noteikti eh, atsaucas ietvara. Un tas tā nevar palikt. 27 dalībvalstu savienība par spīti krīzei vēl joprojām ir vadošā pozīcijā rūpniecības jomā par spīti ASV un Ķīnas stāvoklim. Pāris no jūsu minētajiem punktiem ļoti svarīgi - lielāka integrācija starp dažādajām nozerēm, starp uh, nozerēm un pakalpojumu sniedzējiem. Šeit es domāju par energo pakalpojumu tirgu, kur uh, runa ir par um, izmaksu samazināšanu un atkarības uh, likvidēšanu. Šeit runāju par investīciju programmām, par eiro obligācijām, par privātu kapitāla piesaistīšanas iespējām. Tas viss ir strateģiski svarīgs, tāpat arī zinātnes atbalsts, inovāciju atbalsts, augsti kvalificētu uh, cilvēku atbalsts. Tas ir ļoti svarīgs uh, trumpis mūsu rokās, arī zaļās uh, politikas atbalsts. Kolēģis pieminēja amatniecības atbalstu. Tādēļ mums ir nepieciešama arī godīga konkurence. Uh, Paldies, Vatsona kungs, no Aldis lūdzu. Priekšādētā Eiropas pilsoņi ir pateicīgi uzņēmējiem, kas ir spējuši nodrošināt vismaz daļu mūsu ražošanas konkurētspējīgu. Uh, er, industriālās politikas trūkums vai vismaz vienprātība par to, kā būt konkurētspējīgiem ir ļoti nelabvēlīgi ietekmējusi mūsu situāciju, tāpēc a, liberāļi ļoti priecājas par jaunajiem plāniem, par Eiropas. Par, mēs priecājamies arī par apņemšanos veikt vairāk investīciju ražošanā un par citām labām iecerēm. Priecājamies arī par enerģētikas ceļu karti 2050 un komisāri, kad jūs būsiet Grenoblē, lūdzu pārlieciniet savus ministrus nesamazināt investīcijas ražošanā, inovācijās un pētījumos. Paturiet prātā vīziju, ko Eiropa spēj panākt un uh, investējiet nākotnē un rūpējieties par to, lai šīs investīcijas būtu iespējamas. Paldies! Zaļo vārdā runās Lamberts kungs. Kolēģi, les drames humains qui jouent en ce moment. Kolēģi, cilvēku drāmas, kas eh, notiek Liežā, Floranžā un citur, ir apliecinājums šādai nepareizai rūpnieciskai politikai. Jo Kāpēc gan e, veidot dāvanas, fiskālas, notiekuma dāvanas, vājinot situāciju e, uz vietām? Bet runa Eiropas Eh, rūpniecības politika ir veicinājusi tikai vienu rūpniecību, finanšu rūpniecību. Un ir plaši atvērtas kazino durvis, eh, kurā uh, finansisti uzvar, valstis maksā. Un ir daži saņēmuši vieglu naudiņu. Tāpat ir jāmaksā akcionāriem uh, dividendes, kas ir nesavietojamas ar eh, taisnīgi noturīgi tirgus in interesēm. Tā, piemēram, Lakšmī Mitāla uzņēmums ir tikai viens un uh, kliedzošs piemērs, par ko maksā šodien Eiropas metalurģijas strādnieki. Mums ir jāizslēdz šī finanšu kazino durvis un jāsniedz atbalsts reālai ekonomikai un es domāju, ka mums ir e, savi pūliņi šeit jādubulto. Tāpat arī ir jādomā par mūsu ekonomikas ekoloģisku pārveidi, lai mēs varētu efektīvi izmantot resursus, lai vislabāk varētu nodrošināt mūsu rūpniecības nākotni. Tāpat arī ir jādomā arī par brīvās tirzniecības nolīgumu. Um, Um, klauzulām attiecībā uz sociālo aizsardzību. Mums ir jādomā par kurs, iespējamu kursamaiņu. Paldies! Grazie per il gruppo EF. Paldies! Un tagad Baftona kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji. 2012. gada pēdējos trīs mēnešos um, Britu ekonomika samazinājās, un tas ir pēdējos gados uh, tā ir tik raksturīgi, kā tas nav bijis vēl nekad tās vēsturē. Eiropas projekts, tas ir politiski motivēta vienošanās vai monetārā savienība. Uh, cilvēku cerības nav piepildījušās. Grieķijas glābšana, Portugāles, īrijas, Spānijas, jādomā arī Kipras glābšana. Mēs nezinām, kādas valstis tām sekos, kas no kā, kādas sekos šai rindā. Cilvēki redz kas notiek um, ekonomikā Eiropā un jautā, kāpēc viņu nodokļu līdzekļi tiek izmantoti, lai glābtu citas valstis. Um, mēs nevaram teikt, ka uzlabotos situācija ar bezdarbu, netiek veidotas darba vietas un situācija apvienotajā karalistē līdzīgi kā Vācijā, tikai sliktāka ir ļoti liels bezdarbs, ļoti liels jauniešu bezdarbs un pieaug enerģijas izmaksas. Nenotiek ražošanas atvesaļošanās un tā saucamā zaļumošanas politika Uh, ko piedāvā Eiropas Savienība, apdraud uh, jaunu enerģetikas veidu uh, ieviešanu. Paldies, Goe, Enin kungs, lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Beidzot, komisijai vajadzēja sadzirdēt to balstu parlamentā, kas gadiem ilgi pieprasa patiesu rūpniecības politiku, kas ņem vērā teritoriju un pilsoņu un e, vajadzības un nevis uzskata par vienīgo vad, vadugunu tirgu. Mēs apzināmies, kā runa šo pēdējo laiku ir mainījusies, taču pārāk bieži komisijas labie nodomi beidzas tur, kur sākas finansistu intereses. Jā, ir jāpiemēro attīstības eh, politika. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība izņemot eh, Vāciju un ap, tās apakšlīdzējus būs, um, būs ļoti sarežģītā situācijā. Starp atbildīgajiem šai katastrofai ir jāmeklē arī finanšu maksa un asketisma politika. Tiek maksātas dividendes finanšu eh, nodevas. Tāpat arī dažādas eh, pārliecīgi taupības pasākumi apgrūtina mm, Eiropas rūpniecību un izaugsme Eiropas rūpniecība ir smieklīgi maza, ierobežota, kā tas ir. Autobūvēni, ja mēs vēlamies tik tiešām atjaunot Eiropas rūpniecību, tad beidzot ir jāatzīt tas, ka Uzņēmums pirmkārt eh, rada mūsu sabiedrībai eh, no vajadzīgas eh, preces un pakalpojumus, un nevis, lai bagātinātu finanšu šķīru. Paldies, nākošais runātājs Anna Del būs divām minūtēm. Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju. Arcelor Mitāla taktika ir tāda Eiropas. Um, Eh, darba laukā. Mēs uzzinājām pagājušā nedēļā par Liežas uzņēmu slēgšanu, tika organizēts apaļais eh, eh, galds arī piedoties jūsu kabineta locekļiem, Taģānī kungs, un mēs aicinām steidzami veidot likumdošanas ietvaru, kas būtu saistošs, un Eiropas metalurģijas centru. Beidzot, mēs esam kaut ko dzirdējuši, taču ļoti žēl, Eh, tieši tāpat kā Offenbachas karabinieriem eh, notiek vēl aizvien slēgšanas. Manā reģionā, Liežā, eh, tiek zaudēti šobrīd 1300 tiešo darba vietu. Un šeit Eiropas izpildvāra nav apliecinājusi savu uh, proaktivitātu. Šī strateģiskā joma ir palikusi novārtā no Eiropas puses šodien tiek līdzāts visteidzīgākajiem. Komisija apliecina eh, savu atbalstu, lai varētu paturēt darba spēkus. Visi risinājumi, kas palīdzētu saglabāt rūpniecī, eh, metalurģijas aktivitāte ar augstu pievienoto vērtību ir jāpārskata bez ideoloģiskiem tabū. Izpēte, inovācijas ir e, jāņem vērā. Un arī es aicinu jūs rīkoties kopā ar valstu valdībām, lai varētu palīdzēt eh, tiem tūkstošiem, kuru darba vietas tiek apdraudētas. Tas attiecas uz metalurģiju, uz autobūvi, uz pārnacionālām eh, jomām, kur eh, strādājošie un rūpnīcas darbojas viens pret otru ar vienīgo mērķi peļņu. Paldies! Nākošais runātājs Dardēns uz pusotru minūti. Merci. Paldies! Komisāra kungs, ir izšķirīgs brīdis. Eiropas strādājošie ir nobažījušies um, par nākotni. E, aizvien biežāk izskan paziņojumi par darba zaudēšanu un ar rūpniecību jūsu rīcībā ir uh, spēcīgas kārtas. Ir nepieciešamas uh, Eh, īsa vidēja un ilgtermiņa darbības. Īsā termiņā es lūdzu līdz jūnijam eh, piedāvāt eh, savu plānu, kā jūs pies, piešķirat uh, uzņēmējiem paļāvību un kādā veidā jūs palīdzēsiet saglabāt metalurģisko nozaru Eiropas solidaritātē. Ar jūsu kolēģi, kas strādā konkur pie, pie konkurences jautājumiem, uh, Eh, piedāvājiet risinājumus. Eiropai ir jāparedz nepieciešamie likumdošanas akti, lai rūpniecība, metā, metalurģija varētu darboties. Ir jābūt, jāparedz prioritāri pasākumi. Bez tam rūpniecības nozarei ir jākļūst pār noteiktu pīlāru līdzīgi kā zivsaimniecības politika. Un esmu pārliecināts, ka ir jāatrod gan finansējums un vides un sociālais taisnīgums. Beigsim kļūt par upuri nepārtrauktam dempingam. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Izabela Durānus, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, es gribu uzdod jautājumu, kurš Eiropas komisārs šodien atbild par, rūpnie, par metalurģiju. Tas nav tā, Antonio Tajāni, tas ir Lakšmi Mitāls, kurš ir. Eh, Eh, kurš ir uzņēmies sev pilnīgi valdošo lomu visā Eiropas metalurģijā, kurš uh, lemj vienpersoniski par visu, kurš no vienas puses nostāda pretī vienam ot, vienu otrai reģionus un dalību valstī, bet eh, kurš saka atvainojiet uh, manu izteicienu, kā, te, tiko, kā, kā teica Floranžas arotbiedrība pārstāvis, saspiediet dibenus, saspiediet, Mums ir šodien jādomā par eh, metalurģijas nozars saglabāšanu, mums ir jādomā par to, eh, tad, kad 13. gadā mums tiek paziņots darba plāns, eh, es aicinu izveidot darba grupu, lai tie nebūtu tikai vidas jautājumi vai prasības, kas varētu būt eh, par iemeslu pārāk augstām izmaksām, bet pildīgi pretēji zaļā atveseļošana ir vienīgais veids Eh, kā atjaunot šo nozari. Otrkārt, lūdzu pārbaudīt, vai konkurētspējas, eh, konkurences likumi ir visur iemēroti. Es to gribētu arī eh, tērauda rūpniecības gadījumā ziņā. Treškārt, mums ir jāizstāv mūsu inovatīvās tehnoloģijas ar muitas tarifiem un citiem pasākumiem. Šeit mēs gaidām atbildes, kas ir spēcīgas un ļoti, ļoti straujas. Nāk Nākošais runātājs Dziobro. E, Paldies, priekšādātāji. Eiropas um, ražošana, industrija ir bēdīgā situācijā, par to nevienam nav šaubu, bet krīzes pārvarēšana um, vairāk saistās ar jaunu regulējumu, jauna regulējuma ieviešanu, kaut gan tiek runāts par to, ka ir jāsamazina administratīvais sloks. Darbu vietā mēs redzam vai dzirdam vārdus. Daudz neskaidru jautājumu staist, saistās ar vides apsvērumiem ražotāji arvien labprātāk pārceļ ražošanu uz citām valstīm un klimata pakotne galu galā tās sekas izpaužas tā, ka enerģijas uh, izmaksas pieaug un uzņēmēji nav nekādi labdari. Viņu biznesu tas ietekmē, un viņi domā par to, kur izdevīgāk ražot. Eiromas, Eiropas komisija nav ņēmusi vērā, ka ASV, Brazīlija, Ķīna ir ignorējušas uh, vides uh, pakotni, un mēs redzam, ka rīkojamies uh, zāģējam zārus, kura paši sēžam. Mēs atrodamies krīzē, mums ir jāsamazina enerģijas izmaksas, vēlreiz jādomā, jāpārskata klimata pakotni, jāpatur prātā situācija Eiropā, kur darba vietu skaits ar vien samazinās. Vai tiešām mēs esam gatavi maksāt šo cenu? Paldies, Karvaljo kungs! Priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi, lai risinātu globalizācijas izaicinājumus, Eiropas izaugsmes stratēģija ir nepieciešama moderna industrializācijas politika, kas ņemtu vērā inovācijas, izmaksu efektivitāti un cilvēku resursu kvalifikāciju. Inovācijas loma ir būtiska, un tāpēc ir jāsastājas starp um, in, rūpniecības politika ar, ino, ar inovāciju stratēģiem, izmantojot taisa skaitā dabas resursu efektivitāti, energoefektivitāti. Un ir jāsaista tā ar noturīgu attīstību. Ir jāņem vērā tas kapacitātes, kas palīdz eh, inovēt ar izglītības, apmācības eh, eh, palīdzību, lai Eiropā mēs varētu veidot labākus, eh, konkurētspējīgākus cilvēku resursus Eiropā - Spānija, Francija, Vācija, Itālija. Decembrī pirms konkurētspējas, eh, konkurences padomas tikšanās lēma, ka Eh, sprieda par to, kā mēs varam pārveidot eh, Eiropas eh, rūpniecību par tās zinēju spēku un par to, kādas prioritātes ir nepieciešams visvairāk izaugsme, inovācijas, zinātne, izglītība un MVU. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Andres eh, Barrija. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi. Mums ir jādomā par noturīgu izaugsmu, darba vietas veidošanu un eh, mūsu sabiedrības problēmu risināšanu. Tomēr mēs saskaramies ar daudzām grūtībām jo viszemākie investīcija līmeņi ir pēdējā laikā nu, bijuši rūpniecības politikā. Uh, Mēs redzam, cik, eh, cik lielā mērā pieaug darba vieta eh, zudums rūpniecībā, Asermitāla, eh, Liežā, Spānijas, metalurģija Astūrijās un, un citi uzņēmumi saskaras ar ļoti lielām problēmām. Mums ir tāpat arī ļoti liels grūtības autobūvis jomā un jādomā par to, ka mēs nosakām prioritārus pasākumus um, nu, reģioniem, uh, uz dalību valstīm, uz Eiropu un pretēji Eh, kas būtu ne tikai nacionāli risinājumi, kas mūs tikai fragmentētu un vājinātu, bet mums ir jāņem vērā visa um, vērtību ķēde, izeivielu ķēde, transversāli pasākumi un ļoti konkrēti divi pasākumi piekļuvu kredītam, kas notiks ar apvārsni 2020, un aicinu pārliecināt zinātnes un rūpniecības ministrus um, padome, lai eh, varētu palīdzēt rūpniecībai pārvarēt krīzi. Paldies! Nākošais runātājs Lange uz pusotru minūti. Ok, ehm, a questo punto iniziamo il catch. Ja nav ieradies nākošais runātājs, mēs pārējām pie brīvā mikrofona eh, procedūras un nākošais runātājs ir Luāns. Grazie, prezidente. Un atu principal al competitivității noastre pe plan eh, internațional. Mūsu konkurētspēja startautiskā jomā ir atkarīga no rūpniecības. Pretējā gadījumā mēs te varam panākt līdzsvaru. Šīs nozars attīstībai ir jātiek pavadītāji ar darba vietu veidošanas pasākumiem. Uh, un piedāvājot darbu jauniešiem tā skaitā. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāsaskaņo Eiropas nodarbinātības stratēģijas un rūpniecības nākotnes vajadzības. Ir jādomā par programmām, kas varētu nodrošināt jauniešiem tehnoloģisku spējīgumu izglītība ir jāveicina jauniešu iespējas pilnveidoties un strādāt citu dalībvalstu teritorijās. Tāpat arī vajadzētu atbalstīt uzņēmēju darbības gara mm, attīstīšanu jauniešu vidū, eh, piešķirot dažāda veida atbalstus. Paldies! Honorevole Bazesku. Bazesku kundze, lūdzu. Nākošais runātājs Pazēsku. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs dzīvojam periodā, kad tirgus neskaidrība, finansējuma problēmas ir šķēršļi, kuri dalībvalstīm nedod iespēju pietiekami virzīties uz ekonomikas atvesaļošanos. Un šajā sakarā es atbalstu komisijas priekšlikumu veidot pamats jaunai rūpnieciskai revolūcijai, kas vēlētu atjaunot Eiropas pievilcību kā ražošanas un tirgus vietai. Rūpnieciskā ražošana, tā ir jābalsta uz jaunām uh, ražošanas metodēm, uz inovatīvu materiāliem, inteliģentām komunikācijas sistēmām. Arī Rūp Rumānijas rūpniecība ir cietusi, un tāpēc es domāju, ka tās atveseļošana lielā mērā ir atkarīga no um, rūpniecības sektoriem tādiem kā raktuvis un gāzes e, ieguve. E, mums ir jādomā par darba spieku veidošanu, lai varētu izvairīties no profesionālas e, konversijas. Tāpat rislānekļu gāzes izmantošana varētu palīdzēt dodrošināt jaunas darba vietas un energo neatkarību. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Mesāru. Köszönöm, elnök asszony! Paldies, priekšēdētāji! Eiropas Savienība ir vadošā industrijas valstu savienība pasaulē. Pēdējos gados gan maz kas no tā ir redzams, jo pietrūkst in, ražošanas politikas, padziļinās pretrunas un atšķirības apvāršnis 2020 var šeit daudz palīdzēt, un tāpat arī patenta aizsardzība ir būtiska. Tā Jānīkungs runāja par ekonomisko attīstību, darba vietām. Šeit gribētu pieminēt arī vides aizsardzību. Lielās uh, industriālās uh, valstis investē ražošanā vai orientējas uz ražošanu, bet mēs orientējamies uz vidi. Dalībvalsts ir konkurētspējīgāks, ja tās neievēro vidas normas. Paldies! Thank you, uh, Paldies, Prendergastas kundze. Uh, nav vienotas uh, industriālās politikas pēdējo desmitgažu laikā. Mēs pārāk paļāvāmies uz tirgus, cerējām, ka tas visu noregulēs un tā tālāk, bet šodien kā komisārs domā, ko darīt, kādus vienkāršus soļus spērt, lai apturētu ražošanas eroziju, kas pie mums ir vērojama? un es gribētu piedāvāt um, lielāku aizsardzību ražotājiem, kas pārstāv noteiktus reģionus, noteiktas reģionu preču zīmes, kā tas ir vērojams eh, Francijā. Um, ja tiek slēgtas ražotnes, uh, tad lielākoties, ja ražošana tiek atjaunota, tad tas notiek citā valstī. Un Eiropas Savienībā līdz ar to bezdarbs kļūst vēl lielāks. Onorevole Tarabella. Nākošais runātājs Starabēlā, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi. Es domāju, ka metalurģijas e, nozara būtu pelnījis atsevišķas debuts, jo 2008. E, gadā, salīdzinām ar 2008. gadu, pa 30% ir samazinājusies metalurģijas ražošanas apjoms Eiropā. E, rūpnieki to vietā ir nākuši finansisti ar e, īstermiņu redzējumu. Un, piemēram, Lakšmi, Mitāla gadījums Liežā, tāpat arī citi e, gadījumi Francijā, Rumānijā ir neturētu solījumu gadījumi, kad ir jāatgādina, ka Eiropā nav kastu, nav neaizskaramo kastas, ir vienlīdzīgi pilsoņi, pret kuriem nedrīkst izturēties bez jebkādas cieņas ar. Mm, ar īroniju. Un mēs, komisāri, rēķināmies uz, ar jums, paļaujamies uz jums, ka, lai strādātu pie noteikuma maiņas, gan uz dažā attiecībās muitas tarifiem, uz konkurences pasākumiem, lai varētu šo situāciju atrisināt. Paldies! Jana Kudakis. Thank you. I'd like to comment on the European sugar refinery in... Paldies. Es gribētu komentēt par Eiropas cukura eh, pārstrādes nozari. Eiropas eh, lielākā cukura pārstrādes eh, rūpnīca atrodas eh, manā vēlēšanā apgabalā pie Londonas. Tā darbojas tikai ar 60% jaudu. Zaudējumi ir 41 miljonus eiro, kā arī ir krietni viens samazināts. Strādājošo skaits arī atlikušajiem ir samazināts. Uh, darba apjoms. Komisija var palīdzēt aizsargāt darba vietas un izglābt vienu no vecākajām Eiropas pārstrādājošām nozarēm. Tai ir jāpalīdz Eiropas patērētājiem, iekļaujot eh, eh, cukurniedru importu eh, savos plānos un nodrošinot vienlīdzīgas spēles noteikumus visiem spēlētājiem. Obrigada, Sr. Presidente. A desindustrialização. Paldies, priekšsēdētāji. Manas valsts eh, dezindustrializācija eh, un tūkstoši miljoniem darba vietu bazošana ir mm, novedusi pie ārējās atkarības tagad skaidrākas nekā jebkāda. Viss bija citādi, kad Eiropa pievienojas Eiropas eh, sa, eh, kopienai. IKP kopš tā laika ir samazinājies no 30 līdz 13 procentiem. Mūsu bezdarbs bija savā laikā daudz augstāks. Un centrālā, eh, centrālā kapitāla uh, Uh, loma Eiropas Savienībā ir negatīvi ietekmējis perifēros reģionus. Ja tirgus nedarbojas, lai līdzsvarot ekonomiku, un ja tikai var uh, mēģināt balstīties uz tirgu, tad Eiropas Savienībai būtu uh, jāatrisina un jāmazina eh, konsolidācijas politikas, kas burtiski žņaudz eh, perifēro valstu budžetu. Nākošais runātājs Paška. Komisāra kungs, Eiropas ekonomika stagnē. Tiek slēgti uzņēmumi, tiek masveidā atlaisti darbinieki, un jo lielāks ir bezdarbs, jo smagāks sloks gulstas uz valstu kasēm. Uh, Taču ir arī ļoti spēcīga Eiropas uzņēmuma, kuri vēl joprojām gūst pēļņu un kuri arī visā pasaulē ceļ jaunas ražotnes Volkswagen Ķīnā un Fiat Brazīlijā. Tādējādi darbs tiek dots ķīniešiem un krieviem. Taču šo darbu būtu varējis iespējams veikt šeit. Un ja mēs vēlamies atdzīvināt Eiropas rūpniecību, tad mums ir jāuzdod jautājums tieši šiem lielajiem uzņēmumiem, kāpēc viņi slēdz savas ražotnes šeit un atver tās kaut kur citur. Pagātnē Eiropas bagātības tika radītas šeit un tika eksportētas tālāk uz visā plašajā pasaulē. Paldies! Paldies, Stojanova kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs daudz runājam par atjaunošanu, par uh, uzbūvi Eiropas rūpniecībā. Šajā sakarībā vēlos norādīt to, ka Bulgārijā rūpniecība jau pirms krīzes tika iznīcināta. Trīs valdības par to parūpējās. Vide, labēja centriskā centriskā un centriski kreisā valdība darīja visu to labāko šajā ziņā. Eiropas Savienība tikai noskatījās un ļāva un atbalstīja šīs valdības. Un kā Janako Dakis kundze runāja par cukura rūpniecību, uh, un šīs rūpniecības apdraudējumu, tā es varētu runāt par Bulgāriju. Tādēļ ļoti daudzi Bulgārijas pilsoņi, kuri neatbalsta vairs dalību Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Tajānī kungam vārds lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos paust pāris politiskas pārdomas, politiskas dabas. Pirms pāris gadiem Eiropa um, savas rūpniecības politikas uh, prioritātes uh, noteica konkrēti. Nesen vislielākā uzmanība bija koncentrēta uz finanšu pakalpojumiem, un ar Barozo otrās komisijas eh, izveidošanos ir manāma tendences mainīšanās, un tagad runa ir arī par rūpniecisko politiku. 15 gadu parlamentārās darbības laikā esmu piedalījies dažādās diskusijās par rūpniecisko politiku Eiropā. Uh, par eh, to, kādas ir problēmas šajā jomā, arī padomas līmenī. Netika runāts daudz par rūpniecisko politiku, taču šis laiks ir pagājis, kad attiecīgais komisārs šeit es pieminu Aviņo kunga tērauda politiku, kas šādam komisijam ir pilnvaras uh, noteikt konkrētas politikas virzību. Šādas pilnvaras ir ierobežotas. Taču tie bija skaidri politiski lēmumi, ka mēs vienoto tirgu un uzņēmumus eh, prioritizējam, lai apkarotu krīzi. Ja mēs eh, sekojam tādai ekonomikas politikai, kas balstās tikai uz finansēm, tad runa ir par naudu, un nauda parasti nokļūst to cilvēku kabatās, kuriem jau ir daudz naudas. Taču rūpnieciskā politika rada jaunu bagātību un rada iespēju sadalīt šos bagātības tālāk. Ir notikusi viedokļu maiņa, un tas nebija viegli, Teronis Kundze. Uh, ja mēs palūkojam, ja mēs vēlamies pārliecināt visu komisiju, ka ir jāsako mērķim līdz 2012. gadam, ka tas ir jāsasniedz, tad mēs vēlamies šos 20 IKP, ka tas ir jāsasniedz no rūpniecības. Tas ir ļoti plašs politisks lēmums. Tas nozīmē, ka parlamentam un uh, padomei jābūt pozitīvai uztverei attiecībā uz šo politisko lēmumu. Ja mēs runājam par reālo politiku, tad tas nav viegli īstenot šo lēmumu. Politiskām pārmaiņām ir praktiskas sekas, un tam ir nepieciešams laiks. Es rūpīgi sekoju, kas notika ar asaloru metālu, kas, kāds, kas notika ar krīzi, tērauda un metāla rūpniecībā. Tas attiecas arī uz manu valsti. Es domāju par Ternī un par uzņēmumiem. Ar tiem es nodarbojos kopš uh, biju parlamentārietis. Mēs radījām augstu dar līmeņu darba grupu pirms uh, vasaras pārtraukuma 2012. gadā. Uh, kas notika pēc sēdes, kurā piedalījās dažādu uzņēmumu pārstāvi, kas bija atkarīgi no asalora metāla. Šajā darba grupā bija iesaistīts ne tikai rūpniecība, bet arī Eiropas parlaments. Šeit eh, darbojās arī Bereses Peres kundze un Satorī kundze. Protams, ir nepieciešams laiks rast risinājumus šīm problēmām. Mēs iesaistījām arī komisāru Andoru kungu. Man, protams, nav Daviņona kunga mandāta, kurš izveidoja plānu tērauda un metāla industrijai, taču man ir koordinācijas pilnvaras. Uh, Šajā mm, šīs darba grupas nākamajā sanāksmē piedalīsies arī attiecīgie ministri, lai varētu notikt tiešas sarunas. Un runa ir par Eiropas komisijas koordināciju. Komisija būs koordinējošais orgāns. Mēs centīsimies veikt šo koordināciju, lai izvairītos no konfliktiem starp dažādām dalību valstīm. Runāt par autosektoru. Šeit arī nepastāv pietiekams līdzsvars. Mēs vēlamies, lai Eiropas uzņēmumi nestrīdētos tik ļoti. Jautājums ļoti svarīgs ir arī vides politika. Mēs atrodamies priekšējās līnijās, apkarojot klimata pārmaiņas sekas, taču šeit ir nepieciešami lieli upuri. Un ja, mē, ja nav globālas vienošanās, ja mēs nepārsniedzam 20% samazinot eh, CO2 izmešus, tad mēs nevarēsim panākt savus mērķus, mums ir jāpaliek reāliem. Ja mēs vēlamies izvairīties no rūpnīcu pārcelšanas, kas ietekmē arī mūsu pozīcijas klimata pārmaiņu jomā. Proti, ka šīs ražotnes tiek uh, pārliktas tādām vietām, kur nav skaidru vides normu. Ir jāņem vērā arī tērauda rēpniecība, ir jāņem vērā ļoti plašs spektrs Šeit jārunā arī par kvotām, par valsts atbalstu 80% lielumā, par uh, sektoriem, kuri drīkst saņemt valsts atbalstu, par uh, arotbiedrībām. Arotbiedrības šo lēmumu uztvēra ļoti pozitīvi, un tā bija arī konkrēta rīcība. Uh, pirms uh, vispār tik izstrādāts, tiek izstrādāts lielais darbības plāns. Es tikai varu pateikt, mums ir nepieciešams laiks, laiks, lai panāktu vienošanos un lai visas iesaistītās puses atbalstītu šādus plānus. Es sekoju pašreizējai attīstībai ļoti uzmanīgi, sekoju jūsu teiktajiem punktiem teiktajām. Almuņas kungs ir atbildīgs par konkurētspēju Šeit jāpiemina arī Somijas jautājums. Tas viss skar arī konkurentspēju, jo ir ļoti daudz kopienas noteikumu. Tas skar ne tikai rūpniecību, bet vidus politiku un ekonomis, ekonomikas politiku. Mums ir jāpieņem lēmumi, kas ietekmē atsevišķus gadījumus, kad atkal ir nepieciešama intervence. Uh, Es domāju, ka komisija ļoti labi strādā raugoties uz mūsu uzņēmumu aizstāvību. Nav jau nekāds sakritība, kam ir bijis seminārs, kas tieši nodarbojās ar mūsu rūpniecības sistēmas konkurētspēju. Un tā nav arī sakritība, ka Barozo kungs pievērš uzmanību tirzniecības politikai, lai tā netiktu īstenot tādā naivā garā, ir pieņemti antidempinga pasākumi, lai mm, mazinātu negodīgu konkurenci, un esmu pārliecināts, ka ir jānodrošina spēles iespējas, ir jānodrošina vienādi noteikumi visiem. Mēs taču nevaram spēlēt Briselē 11 pret 11 un Pekinā ar 9 pret 13 spēlētājiem. Mums ir bijušas tik daudz problēmas, par ko esam runājuši, arī mūsu zinātība, zinātības aizstāvēšana. Mēs nevēlamies aizslēgt tirgus, nē, mēs vēlamies ļoti uzmanīgi aizsargāt savus resursus un kapacitātes. Šeit runa ir par uh, kvalitātes uzlabošanu mūsu uzņēmumu, konkurētspējas palielināšanu īpaši pašās nozīmīgākajās nozarēs. 12. datumā Grenoblā būs konference ar ministriem no daudzām dažīm valstīm Grenoblas centrā, kas ir viens no konkurētspējīgākajiem centriem šajā nozarē. Runājot par apvārsni 2020, šis lēmums arī nozīmē izmaiņas pirmo reizi ir tā, ka pētniecība nav pašmērķis, bet ka tā orientējas uz rūpniecisko politiku. Mēs nevaram pieļaut to, ka ķīniešu un japāņu rūpniecība izmanto mūsu pētniecības rezultātus un tad konkurē ar mūsu uzņēmumiem, tāpēc, ka nav uh, spēcīgu saikņu starp universitātēm un rūpniecību, un šādas kļūdas mēs nedrīkstam pieļaut. Tās bija kļūdas, kas uh, radās no tādas realitātes, kur netika ņemti vērā konkrēti aspekti, kas tika uzskatīti par sekundāriem. Un tas tā vairs nedrīkst notikt. Komisijas lēmums visu laiku ir bijis izšķirošais jaunās eh, rūpnieciskās politikas eh, pamatā ir runa par uzņēmumu starptautiskošanu, bet pret ražotņu pārcelšanu. Tas attiec ļoti daudziem uzņēmumiem. Tas skar Dienvidāmerikā, ASV. Šeit runa ir par rūpnieciskās politikas eh, izveidošanu, kas ir moderna, uh, konkurētspējīgi un vienlaikus ievēro vidas normas. Mēs esam uzaicinājuši Džermiju Viftonu runāt par šo trešo rūpniecības politiku, revolūciju. Ir notikušas izmaiņas, taču vēl joprojām ir nepieciešams laiks, un es domāju, ka netrūkst pasākumu. Šīs augstā līmeņa darba grupas kārs 21. Um, darbība ir novedusi pie tā, ka tiek izstrādāts plāns autosektoram. Tas ir sektors, kas cieši tāpat kā tērauda un metāla rūpniecība, taču vienlaikus arī klients šai rūpniecībai. Un šeit mēs veicam lielu darbu. Un esam panākuši rezultāts, kurš ir atzinuši arī visskeptiskākie uzņēmumi. Uh, Mēs tāpat rīkojamies arī kuģniecības, kuģibūvas nozare. Šeit ir iesaistīta Eiropas centrālā banka. Mēs vēlamies veidot Eiropā modernu rūpniecisko politiku. To es visu laiku pārstāvu. Mums tas, par to ir jārunā ar konkurētspējas padome, rūpniecības padome. Mēs nevaram uh, runāt tikai ar uh, otrā, trešā ranga pārstāvjiem no dalībvalstīm. Protams, ka viņi ir svarīgi, kad runa ir par politiskiem lēmumiem, ir nepieciešami ministri, lai varētu diskutēt. Tādēļ es pirmo reizi neformēli esmu sasaucis kopā visus uh, ministrus, lai runātu par nu, situāciju auto nozarē. Tas notika 9. decembrī. Visi šie ministri tic spēcīgai nozarē Eiropā. Uh, Un pirms šeit pastāvēja vēlme, lai komisija uzņemtos spēcīgu koordinācijas lomu. To es sapratu un arī pārveidoju konkrētos pasākumus. Vēlos atkārtot, ka mums ir tikuši doti solījumi, pamatojoties uz līgumiem no nu, komisāra Daviņo puses, kur ir izstrādāts plāns, lai glābtu stērauda un metāla industriju. Un ja man būtu pilnvaras, tad es būtu šādu priekšlikumu sagatavojis, taču, kā jau teicu, man tādas nav, un tādēļ man ir jārespektē šī situācija, esošie līgumi, bet vēlreiz vēlos apstiprināt pilnīgi visiem deputātiem, kas ir piedalījušies debatēs, ka ļoti labi, ka mēs diskutējam par šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgi, runa ir par rūpniecības politiku. Tā ir, tas ir signāls par izmaiņām. Mēs turpināsim diskutēt par idejām, par priekšlikumiem. Uh, par to, kā mēs varam izveidot modernu rūpniecības politiku, kas ievēro vides eh, prasības, kas nodrošina zaļo ekonomiku, kas rada jaunas darba vietas. Mēs, protams, nevaram konkurēt ar Indiju, Ķīnu, Krieviju un Dienvidamerikas augošajām. Uh, eh, augošajām rūpniecībām attiecībā uz darbinieku skaitu, taču mēs varam nodrošināt kvalitāti, un šeit es domāju, ka mums vēl ir pietiekami daudz kāršu piedurknē, Kaut vai runājot par visuma apgūšanu, pateicoties Galileo darbam, pateicoties mūsu satelīta projekta darbam, kas mm, uzsāk savu darbību 2014. gada beigās. Tas pats attiecas arī uz Lielbritāniju. Lielbritānijas valdība rīkoja lielu konferenci, kur runa bija par pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem. Uh, kas izmantos Galileo signālus lauksaimniecībā, zvejniecībā, veselības aprūpē, vides um, jomā un klimata pārmaiņa apkarošanā. Un šis ir viens no jaunajiem rūpniecības modeļiem. Lielbritānijai bieži ir uh, iebildumi pret politiskajiem lēmumiem Eiropas Savienībā, taču, kad ir runa par šo jauno rūpniecisko politiku, tad uh, Lielbritānija ir viena no paraugiem, viena no galvenajiem cīnītājiem. Mums ir jāiet uz priekšu, mums ir jābūt drosmei un spēkam turpināt šo ceļu. Mums ir jāturpina pārmaiņas, jāveicina tās, un mans uzdevums ir darīt visu iespējamo, un man ir arī Eiropas parlamenta, nepieciešams Eiropas parlamenta atbalsts, lai varētu īstenot šīs pārmaiņas, kuras Um, Barozo kungs vēlas panākt. Lēmumi ir tikuši pieņemti, ļoti skaidri lēmumi. Tagad mums ir jādodas uz priekšu, jāpierāda drosme cīnīties ar problēmām ar mums piešķirtajām pilnvarām. Mums ir jāpārliecina visas dalībvalstis, ka moderna rūpnieciskā politika ir labākais instruments, lai pārvarētu krīzi, kas jau gadus žmiedz Eiropu. Esmu par to pārliecināts, atvainojos priekšstādēs kundz, ka esmu izteicies tik gari, taču es domāju, ka šis jautājums ir pelnījis, lai mēs veiktu pārdomas par mūsu ierobežoto laiku, par Mūs iespējams sniegt komentārus, taču es domāju, ka rūpnieciskā politika ir viena no galvenajiem jautājumiem mūsu ekonomikas politikā. Un vēlreiz vēlos pateikties pilnīgi visiem par sniegto ieguldījumu, par skaidro kritiku. Un tas parāda arī to, cik liels, liela ir sajūsma, ka mēs atbalstam mūsu Eiropas Savienības ekonomisko izaugsmu. Vēlreiz vēlos jums pateikties un varu apstiprināt savu aktīvo darbību lai Eiropa izveidoties par modernas rūpnieciskās politikas eh, šūpuli. Tā būs cita veida rūpniecība nekā 80. gados, bet šeit prioritārā būs kvalitāte. Paldies! Paldies, eh, komisāru! Un eh, tagad mēs varam pāriet pie vienas minūtes runām. Un uh, dodu vispirms vārdu Augustinam Diezdemēra. Paldies, priekšsēdētāji! Uzņēmumi, lai gan